mēs piemērošanas stratēģiju, bet ir jāpalielina elastība un sadarbība arī ar Turciju, domājot par iespējamo Turcijas pievienošanos. Un visbeidzot, IPA 3 ir kļuvusi par dabisku turpinājumu IPA 2, kas pilnībā ir jāpiemēro visām kandidātu valstīm. Lielas paldies! Kītus, edustaja Kjutšuk. Paldies, Kjutšuka kungs. Un tagad Igor Šoltes no zaļajiem. Paldies par doto vārdu. Tas ir svarīgs instruments, kas sniedz pirms pievienošanās palīdzību. Tas ir pierādījis sevi jau iepriekš un ir ārkārtīgi nepieciešams. Tiesa, ka IPA 3 balstās jaunos principos, kas būtu jāatbalsta. Šī jaunā pieeja sniegumā balstīt tiem piešķīrumiem. Beigās nodrošināt ek ekonomisku finansējumu izmantošanu, bet eh, iespējami ja arī zināmi trūkumi. Kandidātu valstis līdz šim bija ar programmām balstoties no pieredzes pie IPA 1 un 2. Būs nepieciešams daudz laika šīm valstīm, lai pielāgotos IPA 3 principiem. Jābūt saprātīgiem, komisijai būs ļoti daudz jāiegulda izglītības, apmācības, informētības jomā attiecībā uz jaunajiem principiem, lai parūpētos par to, ka instruments sasniegs savu mērķi. Uh, Labais šajā pieejā ir tas, ka mēs iekļaujam arī nevalstisko sektoru, kam ir daudz ko piedāvāt, balstoties savu pieredzi, un tas var dot savu ieguldījumu, lai fondi tiktu efektīvi izmantoti. Tāpat būs labāka reģionālā sadarbība, kas būs lieliski iespēja gan Eiropas komisijai, gan arī Eiropas parlamentam. Lielas paldies! Lielas paldies, Šoltes kungs! Tagad no goja. Jaromiš Kohličeks, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. 2015. gada novembrī Eiropas komisija noteica vidustermiņa stratēģiju paplašināšanai un pakāpeniski visas Balkānu, Rietumbalkānu valstis ieguva kandidātu valstu statusu. Un notiek dialogs, lai tās tiktu pieņemtas par Eiropas Savienības dalību valstīm. Šī stratēģija ir turpinājums. Un tad no IPA 3 vajadzētu dot vēl lielāku ietekmi un iespaidu pirms pievienošanās pārunās. Paredzētas ekonomiskās reformas, stabilas institūcijas, tiesiskums, cilvēktiesība ievērošana, minoritāšu aizsardzība un arī spēja labāk strādāt Kopīgais piešķīrums 2021. 27. gadam ir 14,5 miljardi, kas atbilst Čehijas ieguldījumam Eiropas Savienības budžetā. Programmai ir jāiekļauj virkne mērķu, migrācijas joma, vides aizsardzība, klimata mērķi, arī Erasmus Plus programma un visa tomēr šķiet daudz, dod daudz pilnvaru Eiropas komisijai. Tamdēļ mūsu politiskā grupa gan atzinīgi vērtē priekšlikumu, bet eh, kopumā nevar to atbalstīt. Jā, sitten, um... Paldies, kolēģieka kungs. Un eh, tagad FDD grupas vārdā Kārver kungs. Iespējams, ka šī ir pēdējā runā šajā zālē, un es ar ļoti lielu izbrīnu skatos, kas ir noticis pēdējos piecos gados. Neskatoties uz jūsu milzīgo ne nekonsekvenci tik svarīgos jautājumos Eiropas Savienībai, jūs mēģināt visu laiku padarīt Savienību ar vien ciešāku, vispār ignorējot realitāti ap jums. Paskatīsimies, piemēram, uz Turciju. Šajā mēnesī jūs pieņēmāt eh, ziņojumu norādot, ka pamattiesības tur ar vien vairāk sarūk, bet neskatoties uz to, durvis vēl ar vien ir vaļā un Turcija vēl ar vien varētu iestāties Eiropas Savienībā. Vienlaicīgi jūs arī ignorējat to, ka Oh, es pat nevaru izrunāt šo vārdu, jūs absolūti nenodrošina saskaņu ar jūsu pamatvērtībām. Jūs vienlaicīgi kritizējat uh, Poliju. Vai tiešām jūs neredzat savu liekulību, vai tiešām jūs mm, nemēģināsiet saprast, ka esat izgāzušies un nespējat pārstāvēt pilsoņus un iedzīvotājus Eiropā? Paldies Kārver kungam un tagad NF grupas vārdā Borgēcijo kungs. Paldies! Šeit mēs runājam par pamatiesībām, un, protams, ka runājot par tiesībām, mēs nedrīkstam aizmirst par Turciju, bet es gribētu runāt par kaut ko citu. Šeit ir ārkārtīgi daudz trūkumu, bet var konstatēt arī priekšrocības. Uh, Un jo īpaši es vēlētos pieminēt uh, serbu minoritāti un uh, to, kas notika uh, Kosovā. Mēs uh, nevaram tagad apturēt palīdzību šai valstī. Mēs redzam, kas šeit notiek. Pie varas ir bijušie um, UCK partijas vadītāji, un mēs arī saprotam, ka uh, Eiropas Savienība nevar darboties kā ASV štats. Mums ir jānodrošina, lai šajā valstī tiktu nodrošināta pārvietošanās brīvība, lai cilvēki varētu dzīvot savās mājās un lai viņi varētu gūt arī palīdzību no pareizticīgo baznīcas. Lielas paldies par Gecijo kungs, un tagad es vēlētos dot vārdu Dēvidam Makalisteram. Priekšādātājs kundze, komisāra Hāna, kolēģi, dāmas un kungi. Šovakar jau dzirdējām, ka pirmsiestāšanās palīdzības instruments vēl ar vien ir galvenais rīks, lai mēs eh, palīdzētu pārveidot tās valstis, kuru mērķis ir kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Es uzskatu, ka šī Šīs trešās paudzes IPA instruments no 20. līdz 27. gadam būs gan moderns un vienkāršs, lai mēs varētu ņemt vērā to, ko esam iemācījušies un varētu turpināt jau uzsāktās IPA programmas. Šajā ziņojumā mēs iestājamies par uh, Eh, godīgu eh, sadalīšanas instrumentu, tā lai mēs varētu arī palielināt pilsoniskās sabiedrības iestāsti. Mēs arī prasām paaugstināt kondicionalitāti, un tāpat arī mēs vēlamies mērķiecīgi apturēt Eiropas Savienības palīdzību, ja netiek ievērotas Eiropas Savienības pamatvērtības un netiek ievēroti Kopenhāgenes kritēriji. Es eh, vēlētos pateikties abiem deputātiem, kas gatavo šo ziņām, tas ir pareizais ceļš uz priekšu. Lielas paldies, Makalister kungs, un tagad dodu vārdu Džulijai Vordai. Uh, in... Pirms iestāšanās palīdzība spēlē ļoti nozīmīgu lomu Eiropas Savienības ārlietu politikā attiecībā uz paplašanāšanās valstī. Mums ir jāturpina ieguldīt arvien vairāk pūliņu, lai panāktu progresīvas reformas šajās valstīs - cilvēktiesības, demokrātija, tiesiskums, cīņa pret korupciju vēl ar vien ir mūsu pamatprioritātes. Jaunais finansēšanas instruments paredz lielāku elastīgumu. Tas būs jo īpaši svarīgi, ņemot vērā mūsu kompensētās attiecības ar Turciju. Cilvēktiesības situācijas pasliktināšanās šajā valstī ir likusi mums pielāgot savu finansēšanas politiku. Mēs liekam izsveru uz pilsonisko sabiedrību, nevis uz valdības organizācijām. Man ir žēl, Eh, kas notiek šajā valstī, un man eh, patiešām nepatīk prezidenta Erdogana loma, bet neskatoties uz to, es uzskatu, ka Turcijas nākotne ir Eiropā. Esmu regulāri kontaktējusies ar Turcijas pilsonisko sabiedrību, un esmu pārliecināta, ka eh, Turcijas iedzīvotāji iestājas par demokrātiju un vēlas būt daļa no Eiropas ģimenes. Arī Balkānos es pavadu daudz laika, un šeit mums ir jāturpina darboties proaktīvi. Mums ir jāsniedz atbalsts izolācijām un arī pilsoniskajai sabiedrībai. Paldies! Lielas paldies Vordas kundzei. Un tagad es vēlētos dot vārdu Fabio Castaldo. Paldies, priekšādātāji. Kolēģi. Einsteins ir norādījis, ka metožu uzlabošana un mērķi ir ļoti nozīmīgi, un tas ļoti labi atainojas šīs dienas debatēs. Uh, Uzskatu, ka šeit ir pārāk daudz emociju. Mani vairāk interesē, kā šis instruments tiks izmantots un kādi ir tā politiskie mērķi. Šo instrumentu vajadzētu pielāgot tā mērķim. Tātad mums vajadzētu, lai IPA 3 būtu elastīgāks, ņemot vērā pašreizējo situāciju Eiropā un tās partnervalstīs pateicoties Sela Frankas un Flekenšteina kungam, mums arī izdosies to panākt. Domāju, ka jau ir spērti ļoti svarīgi soļi uz priekšu. Tas ir ticis darīts gan instrumenta sagatavošanas fāzē, gan arī kontrolas fāzē. Tas nozīmē, ka mēs varēsim nodrošināt demokrātisku kontroli pār šī instrumenta izmantošanu. Uh, Vēl vēlos norādīt, ka ir paredzēta arī kondicionalitāte un līdzekļi tiks piešķirti um, atkarībā no sasniegtā. Tāpat arī ir paredzēts uh, līdzfinansējums un tiek arī noteikts, ka finansējumu var apturēt, ja Kopenhāgenes kritēriji netiek ievēroti. Demokrātijas, cilvēktiesība un pamatiesība instrum... tiesības ir pašas svarīgākās. Mums vajadzētu uh, nodrošināt, lai e, šie instrumenti patiešām tiktu piemēroti. Turcijā esam zaudējuši savu ticamību, taču iestāšanās ir viena no Eiropas Savienības svarīgākajām e, īpašībām, un tieši tāpēc mums vajadzētu būt drosmīgākiem iestāšanās politikas jomā. Uh, Agrāk mums nav izdevies to panākt. Pateicoties šiem jaunās paudas instrumentiem, mēs varēsim rīkoties daudz plašāk, un tas mums nodrošinās labākus un e, efektīvākus rezultātus. Paldies, kas tādā kungam, un tagad vārds Anemāne kungam NF grupas vārdā. Kolēģi! Eiropas Savienībai vajadzētu pārstāt sapņot par to, ka Turcija pievienosies Eiropas Savienībai. Mums vajadzētu arī apturēt eh, naudas traumas, kas eh, tiek iepludinātas Turcijā. Erdogans vien nogalinājis 4000 cilvēku, to vidū ir arī simtiem tiesnešu, kas ir tagad iemesti cietumos, 150 eh, plašsaziņas līdzekļu ir slēgti. 500 žurnālisti ir nogalināti, daudzi atrodas uh, ieslodzījuma vietās un neskatoties uz to, mēs vēl ar vienu investējam šajā valstī miljardiem eiro. Ja mēs būtu iztērējuši šo naudu Eiropā, nu varbūt tā nonāktu arī mošajās, bet neskatoties uz to, es uzskatu, ka uh, Pirms iestāšanās palīdzība Turcijai ir jāaptur, tāpēc, ka viņi nekad neiestāsies Eiropā. Paldies, eh, tagad Kukana kungam vārds. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos paust eh, pateicību un arī apbrīnu abiem referentiem. Kukana kungs, pagaidiet mirklīti! Anemana kungām vēlas uzdot zilās kartas jautājumu. Anemana kungs, vai jūs akceptējat šo jautājumu? Jā. Lūdzu, Flekenšteina kungs, 30 sekundes. Mikrofons runātām nav ieslēgts. Anemane kungs, vai jūs vispār nesapratāt, par ko mēs šodien diskutējam? Pirms dažām nedēļām mēs nolēmām apturēt eh, pirmsiestāšanās sarunas. Mēs vēlāmi, vēlējāmies, lai padomu pieņemtu šādu lēmumu. Mēs gribējām koncentrēties uz pilsonisko sabiedrību Turcijā. Ar IPA 3 mēs beidzot varēsim izmantot instrumentu, kas ļaus mums apturēt līdzekļus, ja kaut kas nebūs kārtībā. Mēs ejam pareizajā virzienā, nu kāpēc jūs vēlreiz lasāt tās pašas runas? Tas ir galīgi lieki, vai jūs man piekrītat? Paldies, lūdzu tagad tā nemana kungam vārds atbildēja. Flekenšteina kungs, es, protams, jūs cienu, bet šīs debates notiek tāda temata ietveros, ka es vienkārši neticu. Es neuzskatu, ka Turcija var mainīties. Es nevēlos karu ar Turciju, es vēlos vienkārši labas kaimiņa attiecības, taču vajadzētu atteikties no šī sapņa par Turcijas integrāciju Eiropas Savienībā. Tas arī ir viss. Jūs mēģināt kaut ko šeit glābt, bet šeit vairs nekāda glābšanas iespēja nav. Lielas paldies, un tagad eh, Kukan kungs var eh, izteikties. Paldies! Es vēlētos eh, paust savu pateicību abiem referentiem par ļoti labu ziņojumu sagatavošanu. Eiropas Savienībai vajadzētu likt uzsvaru uz investīcijām tādos projektos un programmās, kas saistās ar tiesiskumu, demokrātisku institūciju darbību un eh, pamatiesību un brīvību ievērošanu, tā skaitā vārda brīvības un mediju brīvības ievērošanu. Lai sasniegtu šos mērķus, ir neatsverami sadarboties ar valdībām, bet vajadzētu sniegt arī aktīvu atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai. Mums ir jāizmanto mūsu finanšu atbalsts šim reģionam viedi. Mēs esam lielākā naudas piešķīrēja un arī lielākā tirdzniecības partnere ar valstīm šajā reģionā. Mēs investējam infrastruktūrā, enerģijas tīklos un uh, lauksaimniecības palīdzībā Rietumbalkānos. Mēs ceram, ka šīs valstis uh, ievēros pamatvērtības un virzīs uz priekšu reformas. Paldies! Paldies Kukan kungām, un tagad vēlos dot vārdu Nīnai Gilai. Paldies priekšādātāji. E, komisāra kungs, pirmkārtām es vēlētos sveikt abus referentus par labi paveikto darbu. Es apsveicu komisijas vispārējos plānus attiecībā uz finansējumu palielināšanu e, attiecībā uz DFS. Es tomēr skeptiski izturos pret IPA finansējuma palielināšanu. Ārlietu komitejas ietvaros es esmu devusies braucienos uz pirmsiestāšanās valstīm, un vienmēr esmu bijusi pārsteigta par to, ka e, finansējuma absorpcijas kapacitāte dažās no šīm valstīm ir ļoti zema. Tāpēc es gribētu uzdot jautājumus komisijai. Hānkungs, es ceru, ka jūs klausāties. Kā ģenerāldirektorāts e, IPA trīs gadījumā ņems vērā absorpcijas kapacitāte šajās valstīs. Nākamais. Mēs tikko dzirdējām, ka parlaments ir nobalsojis par iestāšanās sarunu apturēšanu ar Turciju, un Turcija ir lielākā IPA saņēmēja valsts. Kā šo sarunu apturēšana ietekmēs finansējumu piešķiršanu? Nākamais. Serbijas Uztvere Eiropas Savienībā nav diezko entuziastiska, kamēr Krievija uh, turpina šajā valstī investēt un tiek uzsvērta daudz labāk. Mums vajadzētu nodrošināt uh, skaidru redzamību Eiropas Savienībai un tās darbībai Serbijā. Lielas paldies Gilas kundzei! Un tagad es vēlētos dot vārdu Angelo Čoka. Mi rivolgo alle autorità albanesi e non possiamo accettare. Vēlos vērsties pie Albānijas varas iestāžu pārstāvjiem. Mēs eh, nedrīkstam pieļaut to, ka pie Eiropas eh, robežām ir albāņu ģimenes, kuras um, mūs patiesībā apdraud. Mēs nevaram pieļaut to, ka notiek uh, izspiešana, Jāsaka, ka kāda albāņu ģimene ir eh, nodarbojusies ar izspiešanu, eh, vēršoties pie eh, kāda itāļu pilsoņa, proti Sičiņano, un mēs pieprasam albāņu varas iestāžu iesaistīšanos, lai izbēgt šo nepieļaujamo situāciju un pārkāpumu. Kā jūs redzat šeit, šajā dokumentā? Runa eh, bija par tiesībām uz aizstāvēšanos. Un Itālijas eh, valstī ir jāaizstāv pilsoņi. Paldies, paldies eh, Čakas kungam un tagad vārds Pēterlē kungam. Paldies priekšsēdētājiem, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Pirms pievienošanās palīdzības instruments ir veids, kā palīdzēt kandidātu valstīm un potenciālām kandidātu valstīm ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā. Tas ir veids, kā Eiropas Savienība cenšas eh, panākt to, ka tiesiskums, cilvēktiesības un demokrātiskie principi tiek ievēroti. Atbalsts eh, Rietumbalkānu valstīm ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu mieru Eiropas kontinentā. Mūsu miera uh, projekts nebūs pilnīgs, līdz šīs valsts nebūs iestājušās Eiropas Savienībā. Izmantojot šos līdzekļus, mēs cenšamies sagatavot šīs valsts, lai tās efektīgi varētu piedalīties Eiropas politikas īstenošanā pēc pievienošanās. Viena no jomām, kam būtu jāatvēl šis uh, instruments, ir institūciju veidošanu, novēršot korupciju un nodrošinot institūciju efektīvu darbību. Tas ir ļoti svarīgi, lai būtu pilsoņu uzticēšanās. Paldies! Paldies Pēterlē kungam un tagad vārds Andrikienas kundzei. Priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties abiem referentiem par lielisko darbu. Pirms pievienošanās palīdzība miljardiem eiro vienlaikus ir investīcijas Eiropas Savienības nākotnē, padarot Eiropu drošāku un labklājīgāku, atbalstot stabilitāti un uh, labklājību mūsu uh, tuvākajiem kaimiņiem. Paplašanāšanās politika ir spēcīgs dzinējs, um, lai panāktu ekonomisko integrēšanos Eiropas Savienībā, un vienošanās ar šīm valstīm liberalizē tirzniecību ar gandrīz visām precēm. IPA 3 ir instruments, kas atbalsta kandidātu valsts Rietumbalkānos un Turciju. Īstenojot reformas, cīnoties pret uh, korupciju, veicinot ekonomisko izaugsmi un uh, veicinot arī uh, tirgus ekonomikas darbību un uzlabojot investīciju vīdi. Atbalstot šīs valstis ir ļoti svarīgi noteikt kondicionalitāti, tā ir jānostiprina. Iespēja apturēt uh, IPA palīdzības sniegšanu gadījumā, ja tiek mm, pārkāpt demokrātiski principi, cilvēka tiesības, un tas dod spēcīgu signālu šīm valstīm. Paldies! Lielas paldies Andrikienas kundzei! Un tagad vārds Žavka kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Ņemot vērā to, uh, cik izaicinājumu pilnā uh, laikā dzīvo šīs kandidātu valstis, Eiropas Savienībai vajadzētu prioritizēt šo atbalstu. Uh, sniedzot atbalstu uh, kandidātu valstīm, lai nostiprinātu to institūcijas un nodrošinātu pienācīgu drošību. Labākais, kā mēs to varam darīt, ir paredzot stratēģisku plānu arī uh, popularizējot šo atbalstu, un uz to es koncentrējos arī savos grozījumos, cenšoties uh, paredzēt labāku atpazīstamību šim instrumentam gan Eiropas Savienībā, gan kandidātu valstīs. Tikai tā mēs varam optimizēt šo instrumentu paplašanāšanās reģionos. Paldies! Liels paldies, Afko kundzei! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Vārds Palčakungam. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu pārliecināts, ka tās valstis, kuras vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, ir pelnījušas izjust mūsu atbalstu, un tāpēc es Eh, vēlos atsaukties uz mūsu iepriekšējām debatēm par kaimiņu attiecību politiku. Es domāju, ka ļoti svarīga ir motivācija. Mums vajadzētu motivēt šīs valstis īstenot izmaiņas, un vienlaikus es priecājos par priekšlikumu, kas eh, parādz nostiprināt Eiropas parlamenta lomu ar deleģēto aktu palīdzību. Kas attiecas uz Turciju un pirms pievienošanās palīdzības sniegšanu tai, ir ļoti svarīgi, lai Turcijas pilsoņi izjustu, ka Eiropas Savienība atbalsta viņus, bet vienlaikus esmu pārliecināts, ka Turcija šobrīd nebūtu nav gatava pievienoties Eiropas Savienībai. Es domāju, ka tāpat domā arī Turcijas valdība taču ir ārkārtīgi svarīgi turpināt dialogu ar šo valsti. Paldies! Paldies Palčakungam! Un tagad vārds. Um, Hāna kungam, jūs noteikti pamanījāt, ka Gils kundze jums uzdeva jautājums. Liels paldies ne tikai Gils kundze, bet arī citi kolēģi. Bet vispirms es vēlētos pateikties jums par šīm debatēm. Daudzos punktos mēs esam viensprāts un ar nepacietību sagaidām turpmāko konstruktīvo darbu. Mm, izšķirīgie parametri ir jāsaklabā mūsu darbā ar pirms pievienošanās eh, valstīm. Mums ir jāsasaista eh, likumvara un pamatiesības ar ekonomisko pārvaldību un reformām. Demokrātisku institūciju nostiprināšana, publisko reformu īstenošana arī turpmāk mūs, būs mūsu sadarbības uzmanības centrā. Mums ir jādomā par reģionālo sadarbību, tātad sadarbības starp dalībvalstīm un pirms pievienošanās valstīm. Mums ir arī Rietumu Balkānu stratēģija un vienlaikus Mēs, protams, neaizmirstam arī par Turciju. Mūsu klātbūtne ir ļoti svarīga, lai sniegtu atbalstu, kā jau to teica Fleckensteina kungs, lai atbalstītu demokrātiskos procesos un pilsoniskos sabiedrību. Šī jaunā dinamika palīdzēs mums turpināt atbalstu Turcijai, bet piemēroties arī situācijai, kas mainās, lai uh, tā uh, tiktu atspogļot arī mūsu attiecībās ar šo valsti. Atbildot mm, Maletičs kundzei un arī Gils kundzei, varu teikt, ka mēs varam to visu uh, savienot. Un vēlos uzsvērt uz to, ka mums ir nepieciešama strateģiskāka pārvaldība finanšu palīdzībai. Mums ir prioritātes un mums ir aploksnes, kas attiecīgi tiek atvēlēts katrai valstī. Mēs centīsimies palielināt arī fleksibilitāti, lai reaģētu uz partneru uh, um, vajadzībām. Un tas nozīmē, ka ja ir grūtības uh, pārvaldīt šos fondus, tad mēs nākotnē mēs centīsimies uh, koncentrēties uz attiecīgajām prioritātēm. Kāds pieminēja to, ka iespējams um, mēs saskarsimies ar grūtībām, jo viena vai cita valsts nespēja sagatavot nobriedušas projektus, bet jāsaka, ka vienmēr valsts ir gatavas um, sagatavot šos projektus, bet um, tie ir atšķirīgā formā. Un, protams, ka mums vajadzētu viņiem palīdzēt sagatavot šos projektus tādējādi, lai mēs tos varētu gal galā finansiāli atbalstīt un palīdzēt arī tos īstenot. Bet ideja par šīm prioritātēm ir panākt, lai būtu tāda kā sacensība kandidātu valstu starpā un lai mums būtu pienācīga fleksibilitāte. Tātad, ja viena valsts vairāk koncentrējas uz tiesiskumu jautājumiem, tai vajadzētu būt iespēja investēt vairāk, varbūt kāds cits vairāk koncentrēsies uz transporta nozari, bet galu galā uh, iestāšanās dienā šīm valstīm ir jābūt saskaņā ar visiem elementiem, lai gūtu mūsu dalībvalstu atbalstu, lai varētu pievienoties Eiropas Savienībai. Bet, lai tik tālu nokļūtu, ir nepieciešama lielāka fleksibilitāte. Protams, Maletičs kundze būs šādi norādoši valstīm eh, specifiski atvēlēt līdzekļu daudzumu jeb aploksnes, bet Katrā ziņā mums ir šīs te tematiskās prioritātes, un mēs esam pārliecināti un domājam, ka vairākums arī parlamentā atbalsta to, ka mums ir šāda pieeja, tā ir fleksiblāka, eh, tā ļauj kalpot mūsu kopīgajām interesēm, lai sagatavotu šīs valstis, cerams, eh, drīzai iestāja Eiropas Savienībā. Tātad, noslēgumā, vēlreiz liels paldies par to, ka um, mums uh, izdosies īstenot šīs investīcijas 14,5 miljārdu apmērā stabilitātei un mierā. Tātad vai nu mēs eksportējam stabilitāti vai importējam nestabilitāti. Un es domāju, ka šis koncepts, ko mēs piedāvājam, noteikti ļaus mums pavirzīties šī mērķa virzienā, un mēs sagaidām jūsu atbalstu un sagaidām uh, arī turpmākas diskusijas par šiem jautājumiem. Lielas paldies! Paldies komisāram Hāna kungam. Tagad vārds vēlreiz referentiem un vispirms vārds Salafrankas kungam. Nu, es jau teicu visu galveno sākumu, un Flekensteina kungs arī pievienojās. Ir svarīgi, lai principi, kas ir šajā regulā, kas balstās Eiropas Savienības darbībā un kas mums ir kopā ar pirms pievienošanās valstīm, miers, sapratne, samierināšana būtu fundamentāli elementi mūsu rīcībai nākotnē, tā lai bērni, kas šobrīd dzimst Rietumbalkānos, lai viņi varētu lasīt uh, vēstures grāmatas, kurā iepazītos ar asiņaino vēsturi, kādā dzīvo iepriekšējās paaudzes. Kā jau teica arī Fleckensteina kungs, kas ir līdzreferents šajā ziņojumā, nu, tas ir pozitīvs solis uz priekšu, progresu un ceru, ka rītdien to varēs apstiprināt ar plašu vairākumu šajā parlamentā, un mēs saprotam, komisāra kungs, es arī piefiksēju, ka ir nepieciešama konsekvences starp pārējo politiku un uh, paplašināšanās politiku. Nu, jebkurā gadījumā vēlreiz varu paust gatavību turpināt virzīties uz priekšu šajā procesā, jo mums ir eh, daudz līdzīgu pozīciju ar komisiju, un es ceru, ka mēs drīz nonāksim pie jaunas regulas, kas ļaus mums stāties pretī izaicinājumiem, kāda ir Eiropas Savienība Un nav tikai tā, ka mums ir jābūt pārņemtiem ar mūsu iekšējām problēmām Brexit, bet jādomā arī par kaimiņu valstīm, valstīm, kas vēlas pievienoties, un ka mēs varam atrast tādu finanšu instrumentu, kas arī atsaucās vēl, uz ko atsaucās arī Predskungs. Pirms brīža, ka mums ir daudz kopīgu elementu arī saistībā ar eh, kaimiņu attiecību, attīstības sadarbības, starptautiskās sadarbības eh, finansēšanu. Esmu pārliecināts, komisāra kungs, ka mēs varēsim atrast uh, tādas formas, kas mums ļaus ātri pieņemt galīgo versiju šai regulai, kas mums ļaus reāli stāties pretī izaicinājumiem, kas mums vēl priekšā. Paldies, priekšstādātāji. Esittelijam Salafranka ja sitten toinen esittelijä. Paldies Salafranka kungam. Un tagad mūsu otrais referents ir Flekenštāna kungs. Lūdzu. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen. Priekšstādātāji, Man ir tikai trīs komentāri pašās beigās. Pirmkārt, komisāra kungs. Mēs nevēlamies šeit mainīt atbildību. Mēs vēlamies, lai būtu saskaņa starp ārlietu politiku un kaimiņattiecību politiku. Tas skar arī paplašināšanās politiku. Līdz ar to mums ir nepieciešams sarunā ļoti skaidri formulēt, par ko mēs runājam. Lūdzu, atceramies, ka principiāli jau nekas nemainās. Otrakārt, es domāju, ka cilvēki, kas dzīvo Rietumbalkānos, viņi varētu būt apmierināti ar mums. Runa nav tikai par to, lai mēs plašāk izlietot savus līdzekļus. Ir dažāda veida uh, uzdevumi, par kuriem vēl pagaidām neesam domājuši - sociālajie jautājumi, ekonomikas jautājumi, vidas aizsardzības jautājumi, jauna darba vieta radīšana. Bet runa ir arī par to, ka mēs individuālāk cenšamies palīdzēt un ka viņi var arī no savas puses darīt ko vairāk. Tie, kas visvairāk cenšas, viņi var saņemt iespējas no mūsu puses tikt atbalstīti plašāk. Un vēl viens aspekts. Šis pirms pievienošanās palīdzības instruments ir labs signāls Rietumbalkāniem. Lai arī kā mums ies Eiropas parlamenta vēlēšanās un lai arī kāds būs vairākums šajā parlamentā, Eiropas parlaments vienmēr un arī nākamajos gados būs mūsu draugu pusē no Rietumu Balkāniem. Un 15 miljārdi eiro, kas ir paredzēti palīdzībai, tiks izlietoti pareizi tā, lai viņi varētu iekļauties Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk. Un mēs to atbalstam un noteikti arī nākamie deputāti citā sasaukumā arī to atbalstīs. Paldies! Lielas paldies! Līdz ar to Šī debata ir beigusies, rīta paredzēta balsošana. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas priekšsēdētāja vietnieces Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli Alžīrijā un Johannes Hān, mūsu komisārs lūdzu. Thank you, Madam Chair. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, kungi un kundzes. Pagājušās nedēļās, 22. februārī sākot, mēs redzam Alžīrijā notiekam masu demonstrācijas, un tās izsauca paziņojums, ka šī brīža prezidents Buteflika arī vēlas kandidēt prezidenta vēlēšanās uz piekto termiņu. Prezidenta vēlēšanas ir paredzētas 18. aprīlī, un protestētāji aicina reformēt Alžīrijas politisko sistēmu. Ņemot vērā to, ka demonstrācijas ir ļoti plašas, tās vēl joprojām ir miermīlīgas, valdības oficiālie paziņojumi pēc tam, kad tika nominēts jauns premjerministrs un premjerministra vietnieks, uzsver to, ka ir svarīgi ieklausīties tautā un ir nepieciešams nopietnas reformas. Alžīrija ir svarīgs Eiropas Savienības partneris gan ekonomiski, gan politiski, gan sociāli. Alžīrija noteikti ir svarīga valsts konkrētajā reģionā, Mūsu attiecības pēdējos gados ir bijušas ciešas un labas. Mēs ceram, ka tas noteikti arī tā notiks. 7. martā mēs tikāmies ar vēstnieku, lai runātu par konkrēto situāciju valstī, un tātad runājam arī ar Alžīrijas ārlietu ministru. Uh, Līdz šim demonstrācijas ir bijušas miermīlīgas un arī policijas vai armijas iejaukšanās nav notikusi. Mēs ceram, ka tas tā notiks arī turpmāk. Jāsaka, ka ļoti cieši sekojam līdzi situācijai un ceram, ka tautas cerības tiks attaisnotas. Viņi vēlas lielāku politisko atvērtību, lielākas ekonomiskās un sociālās iespējas, it sevišķi jauniešiem, un jebkurām reformām ir jābūt caurskatāmām, atklātām un jāiekļauj visa tauta. Tie ir alžīrieši, kuri paši lems to, kā notiks pāreja uz jauno iekārtu. Mums noteikti ir jāveicina brīvas vēlēšanas nākamajam prezidentam, bet prezidenta vēlēšanām jānotiek saprātīgā laika posmā. Mēs esam gatavi atbalstīt vēlēšanas ar tehnisko atbalstu un nosūtīt savus novērotājus. Protams, ja Alžīrija to lūgs un būs izpildīti visi priekšnosacījumi. Un ceru, ka Eiropas parlaments arī atbalstīs šādu komisijas nostāju. Un, protams, mums ir jāaicina uz reformām. Nacionālā konference varētu būt tas fórums, kur tiktu apspriestas uh, reformas un Alžīrijas nākotne. Ir svarīgi panākt ātru progresu, uh, tautas pilsoņu iniciatīvas arī ir uzklausītas, un es saprotu, ka abas puses vēlas atrast kopīgu ceļu nākotnē. Ir jābūt pārējais periodam, ir jābūt skaidrībai, kas vada valsti šajā pārējais periodā, un jebkurā gadījumā tautai ir jāatbalsta šī pārējas uh, perioda vadītājs. Jebkurā gadījumā mēs esam gatavi atbalstīt Alžīriju, ja tā izteiks šādu lūgumu. Mēs esam gatavi atbalstīt viņu socioekonomiskās reformas, kas atspoguļo izaicinājumus, it sevišķi jauniešu jomā. Un, protams, tam visam jānotiek suverēnā un partnerības garā, kā to paredz mūsu kaimiņattiecību politika. Pēdējo nedēļu notikumi ir pārbaudījuši politisko briedumu Alžīrijā, un mēs tiešām aicinām visus iesaistīties nākotnes veidošanā un darīt to miermīlīgi. Paldies! Paldies komisāram! Un tagad došu vārdu tautas patīk grupas pārstāvēji Pretskundu. Jā, daudz tūkstoši demonstrantu Alžīrijas ielos prasa pārēju, politisku pārēju un Buteflikas kunga, prezidenta kunga atkāpšanos. Un neapmierinīt neapmierinātība ir bijusi jau ļoti ilgu laiku. Un jāsaka, ka jebkurā gadījumā prezidenta mandāts 28. aprīlī beidzas, Tagad ir aicinājums eh, uz nenoteiktu laiku atlikt jaunās prezidenta vēlēšanas. Un jāsaka, gan pilsoniskā sabiedrība, gan arī opozīcija ir noraidījusi Nacionālās konferences izveidi. Un jāsaka, arī no armijas puses mēs redzam ļoti pretrunīgu reakciju. Jāsaka, Alžīrijas valdība visu laiku mēģina pārliecināt savus partnerus par to, ka situācija ir mierīga. Jāsaka, Alžīrija atrodas pilnīgā strupceļā. Mēs runājam par lielu Eiropas Savienības eh, partneri. Viņi ir garants eh, mieram konkrētajā reģionā. Un ir svarīgi, lai tiktu ievērotas alžīriešu tiesības un brīvības. Uh, Visi eiropieši, tāpat kā arī alžīrieši, sagaida to, lai viss process būtu caurskatāms. Un tātad šī situācija, kas ir Alžīrijā, ir pēc iespējas ātrāk jāizbeidz. Sitten SND-ryhmän nimissä puhuu edustaja... Paldies. Nākamajai vārds Sanders kundzei. Gracias, presidenta. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. Gribētu pateikties Hāna kungam Mēs pilnībā viņam pievienojamies. Protams, mēs saprotam, ka ir šīs miermīlīgās kustības, alžīrieši ir lepni ar šo vajadzības izrādīšanu pēc demokrātiskām vēlēšanām tuvākajā laikā. Mēs, protams, atbalstīsim pārējas fāzi un turpināsim atbalstu Alžīrijai. Mūsu tradīcijām, mūsu attiecībām ir senas tradīcijas, un mēs tās, protams, nemainīsim. Ir arī labi redzēt, ka esam sanāk, panākuši kaut ko tādu, ko gaidījām visai ilgi, tātad divpusīgā. Tā delegāciju. Tas katrā ziņā varētu palīdzēt progresam un arī komisijai, stiprinot mūsu saiknes ar Alžīru. Paldies, Ailas kundzei. Tālāk Bas Belders, CR. Paldies! Komisāra kungs, pamatā jāsaka, ka šīs problēmas ar suverenitāti Alžīrijai ir ļoti senas saknes. Oh, tas ir ļoti jutīgs jautājums, un mums ir jāuzmanās iejaukties šādā situācijā. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ņemot vērā sociālo situāciju valstī. Ir daudz demonstrāciju. No vecās gvardas gaidīt kaut ko jaunu mēs nevaram. Jautājums, vai eliti Alžīrijā ietekmē šīs demonstrācijas, un ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs novērojam situāciju. Arābu pavasars mums jau ir rādījis, ka parasti šādās kustībās parādās reliģiski strāvojumi. Strādājiet ar Alžīriju, lai rastu miermīlīgu risinājumu, un es ceru, ka Alžīrijā saglabāsies vārda brīvība un pārējās brīvības, tā skaitā reliģiskās brīvības visiem alžīriešiem. Nevis radīsies situācija, ka pie varas varētu nākt kādi fundamentālisti. Paldies! Tagad vārds Narta kungam. Paldies, priekšsēdētais kundze! Alžīrijā ir bābas resursu bagātība, taču pie varas ir oligarhi. Un viņi lielā mērā nosaka valsts attīstību. Viņi faktiski vada valsti, taču ir divas Alžīrijas. Viena, kas nākus pie varas saistībā ar atbrīvošanās karu, un otra, kas dzīvo nabadzībā un bezdarbā gaida sava no ģenerāla štāba, ir nesen teicis, ka virtuālais prezidents faktiski nav spējīgs valdīt, un viņam vajadzētu atkāpties, un tāpēc vara tagad ir nācijas padomes rokās, domājams, fak faktiski ģenerāļa galē rokās. Septembrī, kad viss sākās, ģenerālis veica tīrīšanu gan armijā, gan drošības spēkos. Armija gatavojās pārējai. Kā Lampadūza rakstīja, visam jāmainās, lai viss paliktu kā ir. Un tagad cilvēki vismaz ir sākuši runāt, bet laiks sāk trūkt un ir radusies tāda kā doma, ka jāuztur, jāuztur pie varas esošā kliķe. Militāristi ir sapratuši, ka viņu laiks aiziet, un Alžīrijai vajag atvērties pasaulē. Alžīrija ir ārkārtīgi svarīga Sahelas reģiona drošībai, kā arī vidusjūras reģionam un Eiropa jau ir tepat. Tāpēc mums ir jāizrāda savs atbalsts Alžīrijas tautai. Viņiem ir jāsaprot, ka mēs viņus atbalstam, ka viņi nav vieni, ka mēs vēlamies garantēt labāku nākotni Alžīrijai, jo tas būs labāk visiem. Paldies! Zaļo grupas vārdā Urtasenkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribētu sveikt visus, kas ir kopā ar Alžīriju un tās sievietēm. Esam redzējuši dažādas traumatiskas notikumus. Cilvēki dzīvo bailēs, viņi nespēja kontrolēt savu nākotni, taču no Briseles nav ne vārda. Komisāras kungs, mums ir jābūt uzmanīgiem, taču mums ir nepieciešams izrādīt draudzīgu atbalstu. Mums ir jāuzklausa, ko viņi vēlas, kā viņi vēlas virzīties uz priekšu. Demokrātiskās pārmaiņas tiek prasītas. Mums ir jāatbalsta tauta Alžīrijā, lai mēs vienkārši nenomainītu valdošo eliti. Paldies! Urbans Krespo Goevārdā. Paldies! Alžīrijas vīrieši un sievietes demonstrē Rīga, pilsētā jau ilgu laiku. Uh, prezidents ir atkāpies, bet vēlēšanas ir atceltas, ir pārejas periods, bet demokrā... demonstrācijas arī pilsētā prasa patiesas izmaiņas. Ir nepieciešama jauna konstitūcija, kas garantētu kolektīvās brīvības un individuālās brīvības. Šīs miermīlīgās demonstrācijas Alžīrijā ir bez precedenta. Alžīrija ir trešā lielākā gāzes piegādātāja Eiropas Savienībā, taču mēs vairāk domājam par multinacionālajām kompānijām, nevis par demonstrantiem un tautu. Parlamentam ir jāsūta atbalsta vēsts, tautai jāatbalsta demokrātija un taisnīgums. Paldies! FTD grupas vārdā Arnaukungs. Protesti Alžīrijā līdz šim, paldies Dievam, ir bijuši miermīlīgi. Ielās izgājuši jaunieši, jo uzskata, ka viņi vēlas ko citu, nevis to, ko vēlas valdība. Viens no komentāriem, ko mēs dzirdam ļoti bieži, ir, ka viņi vēlas runas brīvību, viņi vēlas brīvību izteikties, kas viņiem bijusi laupīta. Taču situācija ir ļoti nopietna. Armijas vadītājs uzskata, ka prezidents nav spējīgs valdība. Taču par ko mēs neesam runājuši? runas brīvībai jātiecās arī uz reliģisko brīvību, ko garantē 36. pants konstitūcijā, kur tas ir skaidri deklarēts. Taču reliģiskās minoritātes tiek vajātas, piemēram, kristieši, Divos gadījumos šeit ir bijuši viņu mācītāji, kas stāstījuši par to, kādas represijas pret viņiem vērstas. Alžīrija ir pacēlusies no 44. uz 24. vietu, ja runā par represijām, bet kristiešiem ir slēgtas baznīcas. Mēs redzam, ka baz, ka valdība izmanto visdažādākos administratīvos līdzekļus, lai slēgtu šīs baznīcas, cilvēki ir ieslodzīti, tiek slēgti mēdīji. Mēs redzam, ka tie, kas vēlas pieņemt kristietību, arī tiek vajāti. Visās šais debatēs un diskusijās atcerēsimies, ka kristieši un citas minoritātes tiek vajātas. Un mēs šai laikā tikai runājam. Sirsnīgs paldies Terno kungam un nākamais Kolumbjē kungs ENF vārdā. Priekšstādātājs kundze. Tad, kad tur valdīja Franči, Alžīrija bija paradīze. Bet jāsaka, ka Alžīrijas neatkarības viens no galvenajiem līderiem to arī ir atzinis. Jāsaka, ka daudz runā par demokrātisku pāreju. Jautājums, ko Eiropas Savienība tur varētu darīt? Alžīrija nav Eiropas Savienības dalība valsts, Un jāsaka, ka vienīgais, kas mūs varētu interesēt, ir Alžīrijas tautas liktenis. Tauta vēlas neatkarību, bet tātad 57 gadus jau tur ir viens prezidents, kurš, diemžēl, nevar nekādi vadīt valsti. Jāsaka, ka Butiflikas kungs kurš savā laikā daudz apvainoja francūžus, aizvainoja viņus. Jāsaka, ka jā, mēs varam tikai just viņam līdzi. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka šī brīža notikumi nekādā veidā nevarētu attaisnot nekādu papildus migrāciju no Alžīrijas uz Eiropas Savienību. Jā, paldies, Kolumbijē kungs. Nākamais Selfrankas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Jā, mēs ar bažām skatāmies uz jaunākajiem notikumiem Alžīrijā saistībā ar prezidenta vēlēšanām un arī to, ko ir paziņojis armijas virspavēlnieks attiecībā uz prezidenta pilnvarām. Alžīrijas tauta vēlas brīvību un demokrātiju, un šāda iespēja ir iespējama. Tā var notikt demokrātiskā ceļā. Nedrīkstētu atkārtot citu valstu kļūdas, nedrīkst pieļaut lai atkārtotos vārdarbīgi vēstures notikumi, ir svarīgi, lai būtu dialogs ar pilsonisko sabiedrību, lai visi tiktu uzklausīti un lai tiešām tauta ņemtu varu savās rokās. Mēs varam nosūtīt starptautiskus vēlēšanu novērotājus un kā partneris varam noteikti atbalstīt Alžīrijas tautas centienus pēc brīvības, cevišķi jauniešu. Jā, paldies Sala Frankas kungām. Nākamais Pancerī kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, Alžīrijā atkal un atkal cilvēki iziet uh, ielās. Tiešām paldies Dievam, ka līdz šim uh, demonstrācijas ir bijušas miermīlīgas, tās pauž uh, tautas vairākuma viedoklis. Būtiflikas kungam vajadzētu atkāpties, vismaz nekandidēt. Uh, uz nākamo termiņu, bet eh, tagad eh, tiek mēģināts pagarināt visu procesu. Katrā ziņā mēs vēlamies, lai pārēja būtu miermīlīga, jebkurā gadījumā svarīgi garantēt stabilitāti Alžīrijā un turpināt iesāktās reformas tika piesaukts Alžīrijas konstitūcijas 102. pants. Jā, to varētu izmantot. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība atbalstītu Alžīriju, lai pārēja būtu līdzsvarotu, jo no tā ir atkarīga visa reģiona nākotne. Paldies, Pancerī kungs! Nākamais Jureka kungs. Priekšsēdētājs. Uzmanība ko mēs šobrīd veltam notikumiem Alžīrija, ir pilnīgi saprotama. Tā ir valsts, kas geogrāfiski atrodas tuvu, bet eh, jebkurā gadījumā atceramies, kas notika 90. gados, kas notika iepriekšējā demokrātiskajā eksperimentā, kur rezultāts bija tāds, ka islamisti uzvarēja un sākās civilkarš, un tas ietekmēja ne tikai eiropiešus, kas dzīvo Alžīrijā, bet tā. Uh, ietekmēja arī cilvēkus daudz plašāk, tā pāri Alžērijas robežām nonāca līdz Eiropai. Tāpēc vēlos runāt eh, ar Eiropas komisiju. Tas, ko teica komisārs Hāns, ka būtu nepieciešams pilnīgi, mierīgi, pacietīgi un uzmanīgi paskatīties uz to, kas tur notiek un kā veidojas konflikts Alžīrijā. Jā, Eiropas interesēs ir risināt šo konfliktu mierīgi, bet nedrīkstam pieļaut tos paš, tās pašas kļūdas, ko esam pieļāvuši Lībijā, uh, kas bija saistīts ar Eiropu pavasarī. Kītos, edustija Marek. Paldies Jurek kungam. Un nākamā Saifī kundze. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze, komisāri kungs, Alžīrijas gadījums ir tas, kurš mūs tagad satrauc. Un es vēlos izteikt abrīnu Alžīrijas tautai. Tas, kā viņi ir organizējuši demonstrācijas, pilnīgi miermīlīgi. Šāda veselas paudzes uh, mobilizācija veselā reģionā, tas noteikti nozīmē to, ka politiskajai iekārtēm režīmam ir jāmainās. Ir skaidrs, ka politisko režīmu tur nevar nomainīt tie, kuri ir noveduši valsti līdz šādai situācijai. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienībai arī ir jāiesaistās un jāatbalsta Alžīrijas tauta visos iespējamos veidos. Demonstranti daudz runā arī par nākotni Viņi vēlas demokrātisku un brīvu valsti. Tā ir vienīgā cerība Alžīrijas jauniešiem. Paldies! Paldies Sefī kundzei! Un nākamam vārds Lopes kungam. Presidenta, senor... Eh, Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Mēs šodien runājam par Alžīriju, un mēs redzējam, kā Alžīrijas uh, iedzīvotāji miljoniem protestē pret politisko situāciju valstī.